Monsieur, un peu de silence. Dāmas un kungi, mazliet klusuma. Uh, notre... Mūsu sanāksme sākas. Lūdzu, it īpaši tiem, kuri ierodas aizvien lielākā skaitā uz budžeta komitejas sēdi izturēties klusumu. Mēs esam mazliet iekavējuši, jo mūsu koordinatoru sanāksme mazliet ievilkās. Mums bija ļoti piesātināta darba kārtība. Un šajā pēcpusdienā mūsu darba kārtība iekļauj vairākus punktus. Mēs mēģināsim strādāt veikli. Ir ceturtdienas pēcpusdiena dienā, kad notiek minisesija, un mēs visi steidzamies atkal nokļūt pie mūsu vēlētājiem. Lūdzu, ievērojiet klusumu. Jūs esat varējuši iepazīties ar darba kārtību. Ja nav nekādu piezīmju, tad darba kārtība tiek apstiprināta. Jūsu kobuņūz mapēs ir priekšsēdētāja paziņojumi, tāpēc tos es eh, neatkārtošu. Trešais punkts ir Atvainojiet, saka priekšsēdētājs, pie priekšsēdētāja paziņojumiem. Man norāda, ka tā kā tiek pagarināta plenārsēde, e, čehu valodas tūkojums būs pieejams tikai sākot no pulkstens 16. Es atvainojos čehu kolēģu priekšā. Tālāk par trešo punktu runājot mūsu iepriekšējās sanāksmes protokoli, kā jau ierasts, mēs paziņosim tos par pieņemtiem, ja nebūs nekādu iebildumu līdz sēdes beigām. Un tāpēc eh, tagad es aicinu bez kavēšanās pāriet pie balsošanas. Tas nozīmē desmitais punkts. Eh, Nadeždas Neņskas ziņojums. par kritērijiem un politiku Eiropas Savienības strateģiskajās interesēs. D'accord. Très bien. Voilà, vous avez votre liste de vote et on vous distribue. Jums tiek izdalīts eh, mutiskais grozījums numur 6, kuru referente mums prezentēs balsojuma brīdī. Vai mēs varam sākt balsojumu? Visiem ir listes, visiem ir kartes, balsošanas kartes. Mm -hmm. Rikē kungam nav balsošanas kartes. Kalfin kungam arī tā, tad tas ir eh, neizšķirts. Eh, apakšpalātā starp eh, konservatīvajiem un leiboristiem rezultāts izlīdzinās. Sākam pirmais paragrāfs lielais A kompromiss par pret, divi pret, atturās, neviens neaturas, pieņemts. Otrais grozījums. Tas būs vēlāk, jo to daļēji aptver lielais A, un ja mēs pieņemam lielo B, tad to aptver arī lielais B, un tādējādi mēs varēsim no tā atsacīties tālāk. Ceturtais grozījums. Ceturtais grozījums, lūdzu klusumu, e, referents ir par. Kurš ir par? Pret? Atturas? Pieņemts. Trešais melcera grozījums savietojums referents pret. Pār. Neviens. Tomēr divi. Pret. Atturas. Noraidīts. Piektais paksas grozījums savietojums referents ir par. Kurš no jums ir par? pret, vairākums pret, atturas, tautas partija ir izolācijā, noraidīts. Sestais grozījums ir mutisks grozījums, kurš jums ir ticis izdalīts, Naļiežda, vai jūs vēlaties komentēt? Jā, mēs gribētu iesniegt mutisku grozījumu, lai paskaidrotu domu, ka komisija būtu jāuzskata, uh, Eh, ek, ekonomiskā eh, labuma saņēmēja valstis un eh, IPA palīdzība attiecībā pret valsts IKP nedrīkstētu relatīvi samazināties. Tas nāk saistībā ar jēdzienu, kas salīdzinot finansējumu saņēmējiem mums būtu jāizmanto cit rādītāji, izņemot e, ienākums ierastais uz vienu iedzīvotāju. Un tas ir, lai varētu ņemt vērā sistēmisko uzlabošanos. Mutiskais grozījums. Priekšlikums ir nomainīt e, kumulatīvo IKP pieauguma periodam no 2007. līdz 2013. gadam. Saņēmēju valstīm izņemot Horvātijas starp 10 un 30 precentiem. Ar kopīgo programmēto IPA palīdzību ikvienai valstī, kurai nevajadzētu samazināties, pat ja kumulatīvais rādītājs būtu pieaudzis, un aicinu svītrot zemsvītras piezīmi. E, pašaplēses, kas ir balstītas uz budžeta ģenerāla direkcijas skaitiem un e, prognozēm kandidātu valstīm papildus, prognozes reālajiem e, pieaugumam potenciālajiem kandidātiem balstoties uz ziņojumiem neatkarīgiem uh, Eh, no neatkarīgām eh, prognozēšanas eh, struktūrām. Tas ir grozījums. Paldies, Nadežda Kārlis Laglunds, Haglunds gribēja izteikties. Priekšsēdētāji ir ļoti izprast šo mutisko grozījumu, ja tie tiek izdalīti pirms balsojuma. Es to neesmu redzējis savlaicīgi, diemžēl. Uh, Eh, nesmu ar to spējis iepazīs, eh, iepazīties, un man nav eh, norādījumu no koordinatora. Es to saprotu, Jāran. Tā būtu mana vaina, jo es gribēju mainīt sākotnējo tekstu un vēlos pateikties Nadeždai ka viņa ir ņēmusi vērā mūsu prasību. Manuprāt, sākotnējais teksts bija e, grūti izprotams, tagadējais teksts ir vieglāk saprotams, lai gan pēc būtības nav e, nekādu izmaiņu. Mēs esam pār. Bien, donc je soumets au... Tā tad lieku uz balsojumu. Numero, amendement, numero 6. Sesto grozījumu ar mutisku. Mutisku grozījumu, kurš ir pārpaldies pret liberāļi un daži citi atturas, Salvadors atturas un Naranjo kungs atturas, ir Spānijas atturēšanās, bet vairāk, un Polijas atturēšanās arī. Francija arī atturas. <laughs> you want to check? Okay, okay. Pārbaudām. Labi, pārbaudām elektroniski. E, grozījums ar motisko grozījumu sākam balsot. Arī votī, votī, votī, votī. Balsojam. Vēl viens balsotājs nav paspējis. Beidzam balsot. 12 par 10 pret 4 atturas. Rīkē kungs atturējās. Tātad tas neko nemaina. Neliels vairākums. Septītais melcer grozījums. Referents ir pret, kas ir par. Paldies. Viens par noraidīts. Astotais paksas grozījums referents ir pret, kas ir par. pret atturs pieņemts. Devītais ferma grozījums savietojams par, referents ir pret. Kas ir par? Pret. Atturas. Noraidīts. 11. ferma grozījums referents ir par. Kurš ir par? Pret atturas pieņemts. Desmitais savietojams par pret atturas vairākums ir par. 12. grozījums par pret atturas pieņemts. B kompromiss par pret atturas pieņemts. Otrais ferma grozījums tiek aptverts ar abiem kompromisiem A un B. Tieši tāpat arī 13. grozījums, un mēs nonākam pie 14. grozījuma par pret atturas pieņemts. 15. par pret atturas pieņemts vienbalsīgi. Galīgais balsojums aicina balsot elektroniski. Sākam balsot. Rikei kungs balso par, pieskait 300 plusiņu, beidzam balsot, visi ir nobalsojuši. 23 pār 2 pret 1 atturas apsveicam Ņenskas kundzi. Tagad mēs varam, jā, tik tiešām, tas, ir, tas pelnā aplausus. Un skūpstu no Salvadora. Varam pāriet tagad pie 11. punkta. Il y a un virement Nade, uh, pardon, uh, Francesca Balzani. Francesca Balzani par pārvietojumu numur 9. Ho già presentato le richieste di storno nella riunione. Es jau prezentēju pieprasījumus pārvietojumiem mūsu astotamai sanāksmē šodien, ir tas vienkārši jāliek uz balsošanu. Kā komisija norādīja, mēs varam atbildēt uz maksājumu prasībām 7. pavadu programmai eh, pārvietojumiem budžetlīnijās. Mums tie attiecas uz atveseļošanas plāniem, kas ir nepietiekami izpildīti saskaņā ar komisiju, un kur projekti ir īpaši sarežģīti. Un ir arī septītā pamatprogramma, kur ir e, nozīmīgas e, vajadzības līdz vasaras sākumai, vajadzētu dot zaļo gaismu šiem pārvietojuma pieprasījumiem, ko piedāvā komisija. Paldies, Franciska Salvador, lūdzu. Priekšsēdētāji, nevēlos iejaukties maksājumu kalendārā, kāds varētu būt komisijai, bet mēs lūdzām papildu informāciju par to programmu stāvokli, kuras nav tikušas pietiekami ieviestas un e, kur dēļ izcēlās šis, um, šis maksājumu pārpalikums. Un es redzu, ka Skaidro, paskaidrojuma raksts skaidro šīs programmas, eh, kas, manuprāt, ir būtiski, jo tad, kad mēs savā laikā pieņēmām šo atvesļošanās plānu, kurš iekļāva kredītus no citām līnijām, taiskaitā no citām eh, kategorijām, taiskaitā lauksaimniecībā, mums bija nepieciešama pap papildus informāciju, lai redzētu, kas tad eh, pietrūka atvesošanās programmās, jo ir skaidrs, ka mums ir jāsaskaņo resursi ar nepieciešamībām, un šis ir skaidrs nepieciešamības piemēra, kur mm, resursi nav tikuši pakārtoti Es domāju, ka šī informācija būtu nepieciešama arī mūsu budžeta komisijai, komitejai. Paldies! Paldies, Alvaro kungs! Lielas paldies, priekšsēdētāji. Man jāsaka, ka līdz pat pēdējiem teikumam man bija aizdomas, ka Garīgas kungs eh, grib noraidīt šo pārvietojumu, bet es to laikam tomēr nesapratu pareizi. Bet tātad, ja tiek teikts, kāpēc tad eh, netiek izmantot līdzekļi un programmas nedarbojas, tad mums ir jāzina, kāpēc tas tā ir, lai varētu to labot. Bet eh, es nevaru pat iedomāties, ka eh, līdzekļi no tādas jomas kā energotīkli, citas jomas, ārzonas, tātad šie jūras enerģijas tīkli, uh, Kāpēc tiek samazināti līdzekļi šīm jomām, ja visās Eiropas valstīs tiek runāts par to, kā labāk izmantot energotīklus, kā uh, arī manā valstī tas notiek? Tāpēc, uh, ja mēs redzam, ka ir tiešām steidzamība šeit, uh, kaut gan es uh, lauksainiecībā uh, vispār domāju, kā vispār līdz šim varēja tādu uh, līdzekļu apjomu izmantot, bet šis te signāls. Uh, Uh, ka mēs uh, runājam par uh, finanšu schēmu, mēs izņemam naudu no enerģetikas jomas, kas ir nākotnes joma, un ieliekam to lauksaimniecībā. Manuprāt, tas ir fatāli. Es pat būtu gatavs šos līdzekļus tur atli, atstāt. Uh, Uh, vienkārši pasakot tādējādi dalīgi valstīm, ka jūs šos līdzekļus neizmantosiet, tad tie vairs nebūs pieejami, bet tā ir jūsu atbildība. Tātad, kas attiec uz to pārvietojumu, es domāju, šis te signāls uz ārpusi ir tiešām fatāls. Žomersī. Paldies. Personiski es eh, nevisai labi izprotu, kā mēs esam nonākuši šajā situācijā pēc vakardienas sanāksmes. Tikko koordinatoru sanāksmē mēs pieminējām mācības no maksājuma apropriācijām, kur vakar piedalījās budžeta komitejas delegācija, ko vadīja Džordžs Lajams, un delegācija, ko vadīja budžeta ģenerāldirektors, lai saliktu visus punktus par kavēšanās iemesliem, par trūkumu iemesliem. Uh, Es saprotu, ka mm, šie punkti vakar netika vai nepietiekam tika skatīti, un man norāda, ka termiņš budžeta komitejai ir 1. jūnijas. Ja atsevišķas grupas uzskata, ka tās nav pietiekami informētas, tad mēs varam balsojumu atlikt juridiski, mēs varam uh, Eh, pārcelt balsojumu uz mūsu 30. 31. maija sēdi. Vai jums tā būtu labāk, tā skaitā referentei, referents konciķā, jā, man nekādu grūtību, jo vairāk mūsu rīcībā ir informācijas, jo labāk mēs varam strādāt. Un, ja mums šis laiks būtu, tad izmantosim to bet eh, aicinu uzmanīgi pārlasīt komisijas eh, piedāvātos dokumentus, jo tur ir ļoti interesanti elementi, pat tajos dokumentos, kas ir mūsu rīcība. Jā, tik tiešām turpina priekšsēdētājs ir runa par ievērojamām summām, tas ir kvantitatīvi nozīmīgs pārvietojums un Es tomēr ne visai ērti jūtos aptverot, ka trīs gadus pēc eh, programmas uzsā, eh, atveseļošanās programmas uzsākuma, kas bija 5 miljārdi eiro, paņemti no budžeta eh, diviem secīgiem gadiem, kas ietilpa paketē ar 30 miljardiem eiro nākot no Briseles Luksemburgas, 25 no Eiropas investīcija bankas, 5 miljardi no kopienas budžeta, kas bija Eiropas elements eh, globālā atveseļošanas plānā, kur būtiskot eh, eh, finansēja 27 nacionālajie budžeti. Tajā Eh, brīdī, kad mūsu valsts sāk ieslīgt recesijā pēc finanšu krīzes, un trīs gadus vēlāk aptvert, ka ir simtiem miljonu eiro, kas nav tikuši apgūti, eh, mums liek pārdomāt pār mūsu procedūrām. Mums ir neliels budžets, mēs mēģinām maksimāli finansēt eh, inovatīvas politikas, mērķiecīgas investīcijas, lai varētu atbalstīt uh, Uh, at, uh, atveseļošanās uh, izaugsmi, un tad, kad kāda gada Railvaro kungs ir, šķiet ir politiska prioritāte visās dalībvalstīs, un, un ir pēc tā nepieciešamība, bet netiek tie apgūti šie līdzekļi, un es piedāvāju sadarbībā ar referenti un pēc vairāku deputātu ieteikuma atlikt šo balsojumu uz mūsu sanāksmi kas notiks 31. maijā, lai mēs varētu iepazīties ar visu informāciju, tā skaitā to, ko mēs saņemam no Eiropas komisijas. Tālāk 12. Eh, punkts Fernandeša kungs eh, pat nav atnācis jau nav pārvietojuma citu institūciju sakarā. Mēs varam atgriezties pie 4. punkta, kas ir 2013. gada budžeta eh, sagatavošana un pilnvarojums trilogam. Lūdzu, referent eh, Giovanni Lavija. Grazie, prezidente. Il moment... Paldies, priekšēdētāji. Mēs runājam par budžeta grozījumu projektu nākamajam gadam. Tas ir šobrīd tāds svarīgs brīdis. Uh, jo ir jāizvēlās un jāiesaka prioritātes par līdzekļu izmantojumu, kas, diemžēl, ir ierobežotā apjomā pieejami krīzes laikā. Tāpēc uh, ir svarīgi, lai mandāts, lai mandāts, ko mēs piešķiram, būtu saskaņā ar veselo saprātu jo tā mēs parādīsim, kā mēs reaģējam uz pirmo komisijas priekšlikumu. Šobrīd, kā es jau teicu, Eiropā ir krīze, un ir skaidrs, ka parlamenta priekšlikums tam jāatspoguļo tieši notiekošais dalībvalstīs. Mēs nevaram nonākt pretrunā ar vispārējo situāciju kurā visiem nākas taupīt. Es esmu vērsies pie speciālajām komitejām parlamentā un lūdzis visus kolēģus nosaukt savas politiskās prioritātes. Protams, tās jātiecina uz kopīgo stratēģiju, kas ir vadlīnijās, proti nodarbinātība, izaugsme tieši nodarbinātība, kas eh, ir, kas attiec uz jauniešiem, un es labprāt gribētu noskaidrot, kā vislabāk izmantot līdzekļus, vai nepieciešams eh, veikt revīziju noteiktās programmās, vai tās samazināt. Un uz šīs bāzes es esmu, šī pamata esmu balstījies. Uh, un izstrādājis trialoga mandātu, ko es vakar piesūtīju kolēģiem. Ir vairāki sarežģījumi, par kuriem jārunā, un citas starpā tas attiecas uz komisijas um, priekšlikumu par saistībām un maksājumu, un arī citiem konkrētiem jautājumiem. Vispirms par saistībām. Uh, Tie ir līdzekļi, kas atspoguļo politiskās prioritātes, un parlaments vienmēr ir izmantojis šos līdzekļus vai šīs prioritātes, lai norādītu, kādas tad būs tieši rīcības prioritātes. Un krīzes apstākļos uh, Komisija ir pārliecināta par to, ka kopienas budžets pat laba nevar pieaugt, tāpēc komisijas priekšlikums uh, paredz iesaldēt saistībām paredzētos līdzekļus. Tātad uh, ir paredzēts tikai pieaugums, lai um, ņemtu vērā vai kas būtu saskaņā ar gaidāmo inflāciju, proti 2% un mums vajadzētu šo jautājumu vēlreiz apspriest debatēs. Tas nozīmē, ka Eiropas perspektīvas arī tiek tā kā iesaldētas pēdiņās, un es esmu pārliecināts, ka ja mēs gribam tikt galā ar krīzi un gribam atkal panākt, lai iestājas izaugsme, mums ir vajadzīgs vairāk Eiropas, nevis mazāk. No otras puses, protams, ka ir vajadzīgi maksājumi. Un vakar mēs arī apspriedām, kādas varētu būt prioritātes maksājumu jomā kopienā, un ir redzams, ka saistību apjoms ir visai skaidrs, un tas saistās arī ar uh, juridiskām saistībām. Komisijas priekšlikumā ir ņemts vērā tas, ko mēs gribējām, ko mēs atspoguļojam arī mūsu vadlīnijās. Komisijas priekšlikums atspoguļo parlamenta vēlmes. Un komisijas prognozes ir pietiekamas, lai sektu esošo pieprasījumu. Un vakar sarunu laikā mēs konstatējām, ka komisijas prognozes vai um, šie aplēstie lielumi ir arī jau politiskā ziņā svērti salīdzinājumā ar uh, vajadzībām vai pieprasījumu, un laika gaitā mums būs uh, jāraugās, kā budžets tiek pildīts šajā gadā, lai novērstu to, ka līdzekļi būtu jāpārceļ no šī gada uz nākamo gadu. Lai to tieši varētu, lai varētu pārcelt līdzekļus no 2012. Eh, uz 2013. gadu, kas nebūtu izmantoti. Un tad runājot par maksājumu par maksājumiem. Šeit ir noteiktas prioritātes un daži instrumenti jau arī ir iekļauti trialoga mandātā. Pirmajā izdevumu kategorijā šeit ir visaugstākā saistību koncentrācija, jo tieši šeit ir tās programmas, kas ir attīstībai, izaugsmai, nodarbinātībai, arī attīstības palīdzībai. Un varam rēķināties ar to, ka pašreizējie paredzētie maksājumi ir nepieciešami, tie ir prognozēti reāli šajā izdevumu kategorijā. Un Apsveicams ir arī tas, kāda loma ir atvēlēta mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kas uh, rada izaugsmi. Investīcijas ir paredzētas finansējuma instrumentiem un tā saucamai eh, CIP programmai. Diemžēl progresa programmu mums nācās saīsināt. Uh, Tas pats attiecas arī uz kontrolas iestādēm. Tas nozīmē, ka finanšu aprīkojums nav pietiekams. Manuprāt, aģentūras nevarēs izpildīt savus mērķus ar atvēlētajiem līdzekļiem. Tāpat ir dažas būtiskas programmas, piemēram, par apmācību. Te īstenošana ir bijusi ļoti veiksmīga. Komisija sevišķi koncentrējās arī uz Komisija ir paredzējusi finansējumu 300 miljonu apmērā. Un ir paredzēts dažas pozīcijas pārvietot. Komisija rēķinās ar to, ka kopējos kopuzņēmumu jomā ir paredzēts samazināt līdzekļus, bet ar to mums vēl ir jāiepazīstas rūpīgāk, kādas tam būs samazinājumam. Tāpat domājam, ka ir svarīgi saprast, ka parlamentam ir jāizmanto visi instrumenti, kas ir budžeta noteikumos un paredzēti starp institūciju vienošanās tekstā. Runājot par 1B izdevumu kategoriju, šeit mēs raizējāmies par maksājumu situāciju un atgādinām, ka komisija nav bijusi uh, pa, spējīga pagājušā gadā izmaksāt 11 miljārdus kā saistības. Un šāda situācija nedrīkst vairs atkārtoties. Tas nelabvēlīgi ietekmēs 2013. gada budžetu. Runājot par otro izdevumu kategoriju, tad šeit noteiktā robeža, peļņas robeža ir lielāka, jo ir beidzis funkcionēt, beidzis darboties attiecīgais fonds lauku attīstības, lauku reģiona attīstībā, tā saucamais phasing in attiecībā uz tiešajiem maksājumiem, arī paredz, ka ir vajadzīgs vairāk līdzekļu. Uh, Komisijas priekšlikumu šeit vērtēja pozitīvi. Finansējums kopējai lauksaimniecībai un zvejniecības politikai tiek saglabāts, bet iespējams, ka vajadzētu padomāt arī, kā īstenot integrēto jūrniecības politiku. Tagad par izdevumu kategoriju 3A. 1,8% ir palielinājums salīdzinājumā ar pagājušā gada budžetu. Uh, un 1,1% ir maksājuma pieaugums. Tad 1,8 bija saistībām, 1,1 maksājumiem. Un šeit mēs redzam, ka kopumā uh, ir paredzēts cīnīties arī pret kibernoziegumiem un ir sagatavota programma cīņai pret uh, cilvēku tirzniecību. Tad ir programmas, kas nav tikušas pilnībā īstenots vai līdzekļi pilnībā izmantot un jābū, jānoskaidro, kāpēc tā ir bijis. Tagad par 3B izdevumu kategoriju. Tā ir vismazākā, te nekādu pretrunu nav un gribētu šeit uzslavēt to, ka komisija ir paredzējusi palielināt līdzekļus programmai jaunatne darbībā, jo mēs zinām, ka šī programma līdz šim ir darbojusies ļoti labi, un šajā līdzekļi tiek apgūti ļoti sekmīgi. Tomēr jāprasa, lai pūliņi turpinātos, lai darbs turpinās, un tiktu pārvarēta šī plaisa starp Eiropas pilsoņiem. Ir jāorganizē konsultācijas, aptaujas pirms nākamajām vēlēšanām. Ceturtā izdevumu kategorija ir tāda ļoti eh, delikāta tēma parlamentam. Uh, Pagājušajā gadā mēs jau daudz kārt esam komentējuši komisijas priekšlikumu, un šeit mēs redzam, ka saistības ir pieaugušas par 0,7%, bet maksājumi par 0,1%. Un mēs konstatējam, ka peļņas robeža ir palielinājusies, un tas ir saistīts ar šo palielinājumu ir paredzēts pelnāt līdzekļus mikrofinansējumam. Un mēs e, lūksim komisijai paskaidrot, kāpēc šeit ir šis attiecīgais samazinājums, kas šeit ir redzams, jo to var pieņemt, ja līdzekļi nebūtu pilnībā izmantoti, bet ja tāda situācija nav, tad tas vienkārši ir tāds patvaļīgs solis. Uh, tad tas nav īsti pareizi. Tagad piektā izdevumu kategorija. 2,8 ir pieaugums bez izmaksām, kas ir saistījušās ar Horvātijas pievienošanos. Šis pieaugums ir izskaidrojams ar saistībām, kas izriet no noteikumiem un citiem vispārējiem tiesību aktiem administrācijas budžets ir jākonsolidē un parlamentam, protams, ir iemesls priecāties par šo apņemšanos krīzes apstākļos. Un vēl es dažus vārdus teikšu par aģentūrām. Kopumā vairāk nekā 780 miljoni ir bijuši domāti aģentūrām Mm, par 3,6% vai 3,2 ir pieaudzis līdzekļu apjoms, vairākām aģentūrām ir šī phasing in fāze, un mēs redzam, ka komisija pirmo reizi ir samazinājusi līdzekļus aģentūru pieprasījumiem. Es jau norādīju, ka līdzekļu aģentūrām nav uzskatāmi kā, tikai kā tīri administratīvas izmaksas, jo šīs aģentūras veids konkrētu ieguldījumu, lai Eiropas politikas mērķi tiktu sasniegti. Paldies par šo ļoti skaidro un īso prezentāciju, referenta kungs, vairāk lūdz vārdu. Vispirms. Eidarga Gardja Savāla. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, eh, gribētu apsveikt Laviekungu, jo domāju, ka šis eh, ziņojums projekts eh, pilnvarojumam trilogam atbilst tām cerībām, kādas mēs bijām likuši uz to paturot ļoti līdzīgu līniju, par kādu mēs lēmām mūsu komiteju komitejā vispārīgām vadlīnijām 2013. gada budžetam un acīm redzami kādi konkrēti punkti, ko mēs iekļausim grozījumos. Bet eh, visā visumā lielos vilcienos mēs šim pilnvarojam eh, piekrītam, tiek uzsvērta nepieciešamība atveseļot eh, valsts kontus, publiskos kontus, kā arī investēt attīstībā un budžetā, un mēs atbalstām arī nost, nostāju attiecībā pret maksājumiem, un mūsu rīcībā ir arī padomas priekšlikums eh, maksājuma samazinājumam, ko mēs nevaram pieņemt, bet eh, kopumā varam piekrist. Konkrēti komentāri ir tādi, ka mūsuprāt, tad, kad eh, mēs atsaucamies uz Horvātijas pievienošanos, ir jārunā arī par vispārīgo daļu šim pilnvarojumam, un ne tikai ekskluzīvi tajā daļā, kas attiecas uz ceturto kategoriju, jo Horvātija būs Eiropas Savienības dalībvalsts sākot no jūlija un mūsuprāt šī finanšu eh, schēmas pārskatīšanas daļa ir viss eksplicītākā. Tāpat vispārīgās līnijās un neraugoties uz to, ka sākotnēji varētu likties, ka ir kāds pieaugums eh, no komisijas 2013. Eh, gada budžetam, tad, ja mēs salīdzinām ar to, kas bija finanšu programmējuma, tad mēs redzam, ka šie šī izaugsme nav e, tik liela, ņemot vērā attiecīgo izaugsmi, un vajadzētu likt lielāku uzsvaru uz šiem tematiem. Attiecībā uz Eiropas platformu pret nabadzību un sociālo atstumtību. Šajā sakarā vajadzētu vairāk pieminēt to kā politisku prioritāti, tāpat kā tas ir norādīts budžeta vispārīgais līnijās. Un tāpat arī jāņem vērā krīzes periods un periods, kādā mēs dzīvojam. Tāpat attiecībā uz eh, izdevumu kategoriju 3A, kur ir runāts par dafni un cīņu pret eh, vardarbību pret sievietēm un bērniem, kas ir samaz, eh, samazināts par 7,5%. Es domāju, ka mums vajadzētu atvēlēt kādu rodaļu šeit, šim tematam. Par 3B izdevumu kategoriju ir vairāk kritikas um, attiecībā uz komisijas piedāvāto atcerēsimies, ka 2013. ir pilsonības gads un visbeidzot uh, runājot par visiem āriem instrumentiem. Es domāju, ka mums ir jābūt skaidrākiem, noraidot samazinājumu līdzekļiem šeit, ņemot vērā arābu pavasari un visus resursus, kas tika veltīti arābu pavasarim, bet uh, attīstības un sadarbības instruments, tāpat kā pirms iestājas instruments, stabilizācijas instruments un Eiropas instruments demokrātija cilvēktiesībai, tie ir instrumenti, kur vajadzīgs adekvāts finansējums. Lūk, šīs nelielās nianses, kā um, gribēju piebilst, eh, uh, bet, uh, kā jau sacīju, kopumā mēs vai, uh, lielos vilcienos piekrītam referenta nostājai. Paldies, Eider, un tagad Alvaro kungs. Paldies, priekšsādātāji! Arī no savas puses uh, droši vien nekas nav daudz sakāms. Referents tiešām ir cītīgi strādājis, un tas arī atspoguļojas ziņojumā dažādu politisko grupu pozīcijas. Viņš centās ņemt vērā, un paldies par to. Tiešām ļoti konstruktīvi un patīkam bija sadarboties. Īpaši prieks par to, ka uh, mums svarīgās jomas, kas arī krīzes laikā ir svarīgas, uh, šeit ir ņemts vērā, proti, ka. Uh, pētniecībā, attīstībā ir paredzēts vairāk uh, investīcijas ieguldīt, to mēs šeit redzam, un arī uh, skaidra orientācija uz 2020. gadu mērķiem, un arī um, viņš nav baidījies pieminēt uh, neizmantotos līdzekļus, un šeit dod komisijiem padomē skaidrs norādes. Un mums svarīgi bija arī, lai tiktu ieviest šeit uh, inteliģentas budžeta veidošanas princips, uh, jo praksē mēs redzam, ka budžeta grozījumu skaits um, samazinās, un tas ir labi. Mēs tagad vēlamies inteliģentā veidā um, pie, pieņemt budžetu, lai tas varētu arī izturēt šo gadu un nebūtu visu laiku jāgroza. Vienlaikus mēs, protams, arī gribam norādīt, ka grozījumu ietvaros mēs mēģināsim vēl mēģināt efektivitāti panākt lielāku Mēs vēl neesam īsti skaidrībā par to, vai uh, būs iespējams uh, 6% pieaugumu paredzēt uh, pētniecībai, vai tomēr uh, nevarētu kaut kādā veidā efektīvi izmantojot budžetu to citādāk atrisināt. Es domāju, ka šeit mēs vēl ar grozījumiem zināms uzsvars uzliksim, bet es domāju, ka visumā vismaz no mūsu politiskās grupas viedokļa, ir daudz ko pieņēmis uh, un iestrādājis savā ziņojumā to, kas mums bija svarīgs. Un es domāju, ka tas ir arī svarīgi Eiropas nākotnē. Vēl, vienas, uh, vēl viena ideja, par ko gribēju parunāt, bet tur mēs meklēsim sadarbību ar Jūtu Haugu, par kur mums šodien parādījās pieredze, cik sarežģīts var būt balsojums par aģentūru budžeta izpildi. Un tad ir jāuzdod jautājums, vai Eh, tās savā daudzveidībā ir tik nepieciešamas. Varbūt tur mēs varētu rast kaut kādas iespējas efektīvāk šo darbu paveikt. Nu, tagad spontāni es pamanīju, ka mums ir aģentūra, kas ir rūpējas par izglītību, un ir arī fonds, kas rūpējas par izglītību. Vai ir šādas paralēlās struktūras nepieciešams, varbūt tur kaut ko var apvienot un padarīt efektīvāk. Pie tā mēs noteikti vēl strādāsim, bet tā tikai kā piebilde. Es noteikti vērsīšos vēl pie kolēģiem ar šiem punktiem, bet paldies referentam visā visumā. Tas ir ļoti labs un līdzsvarots sākums šim darbam. Paldies! Merci, paldies, gātētais kolēģi, par aģentūrām. Šādā situācijā manā valstī uh, radīt uh, Eh, tagad tiek domāts par eh, tādas aģentūras radīšanu, kas varētu racionalizēt visas tās aģentūras, kas jau darbojas. Aleksandrs Alvaro vai. Tātad eh, viņš vēlējās, lai Jūta Hauga tagad izteiktos. Jūs gribējāt reaģēt. Nē, nē, viss ir labi. Es vienkārši gribēju uzdot tādu pieticīgu jautājumu. Uh, Eh, ņemot vērā, ka laukā ir tik silts, vai tiešām vajag eh, šeit tā kurināt, jo man liekas, ka tie ir kā 30 grādi, varbūt es vienkārši vecs palieku. Uh, Monika n'est pas présente dans la salle. <laughs> Monikas nav zālē. Nedebatēsim par šo, de, šo tēmatu. Jūta, kā Aleksandrs gribēja, lai jūs izsakāties. Jā, paldies, bet vispirms es gribētu vienreiz. Uh, vēl pateikt um, to, ka tas, ko Giovanni ir uh, uzrakstījis, ir tiešām ļoti labs ziņojums. Manuprāt, uh, šim ziņojumam ir Eiropas elpa, un par to mēs varam visi būt apmierināti. Es domāju, ka viņš tiešām labi ir izstrādājis to, ko mēs uh, sākām 2010. gadā un par ko mums bija skaidrs, ka mēs pat tiešām uh, vēlamies 2020. Eh, gada Eiropas stratēģijas mērķus arī sasniegt 2020. gadā, un viņš to neatlika uz nākamo finanšu periodu, bet viņš teica, ka arī 2013. gadā mums ir jau jāstrādā uz, eh, lai šos mērķus sasniegtu. Es domāju, ka viņš to ir ļoti labi izdarījis, un man te nekas gandrīz nav piebilstams un kritizējams. Man ir arī liels prieks, ka viņš pieminēja aģentūras un ka viņš pieminēja tās problēmas, kas rodas, ja mēs aģentūru budžetu visu laiku apgraizām, jo tad kaut kad tās vairs nebūs neko vērtas, bet to es jau saku vairākus gadus. Tāpēc patiešām pareizi ir teikt, ka vajadzētu mēģināt šeit iegūt efektivitāti, uzlabot efektivitāti, bet, Aleksandra, es šeit neesmu pareizais adresāts. Mums ir jāmēģina panākt, pa, lai padoma par to diskutētu ar mums, bet viņi pat nespēja iestāžu, starp iestāžu darba grupu uh, ar tiem kompromisiem, ko mēs šeit esam iesnieguši, ka tur varētu vienoties. Tātad padomi šodien no rīta, kāds jau par, par to runāja, ja nemaldos, tad padomi ir vienkārši tādā situācijā, kur tā vairs nav Eiropas institūcija, un es vairs nesaprotu, pie kā tur var vērsties. Jau citi e, pauda šādas idejas. Ja nemaldos, es domāju, tātad plenārsēda pret manu gribu, bet nu tomēr šodien nobalsoja par to, ka līdztiesības aģentūru vajadzētu apvienot ar aģentūru Vīnē. Jā, lūdzu, uh, Tā ir tā kā vienotā atrašanās vieta parlamentam, bet tur mums rokas ir sastiets, mēs neko nevaram tur darīt, tā ir viena lieta. Bet gribētu vēlreiz kaut ko pateikt par šo budžetu apgraizīšanu un pieeju, kādu komisija mums piedāvā. Tā kā es atkal būšu referente budžetā par vides komiteju Es apskatījos 2013. Eh, gada laipa skaidrus. Esmu referenta ne tikai par nākamo finansēšanas periodu, bet man kā budžeta referentei tas arī ir jāapskata. Un tur vienkārši ir jāsaprot, ka komisija 2013. gadam ir izvēlējusies tādu pieeju, kas ir zem tā, ko mēs ar padomi kā likumu pieņēmām kopā. Uh, Tas taču nav iespējams, tas vispār, es nezinu, kā juridiski tas ir iespējams, vai viņus var vispār piespiest, bet ja pat mēs to visu naudu, kas ir šajā budžeta pozīcijā, eh, ne tikai saistībās ieliksim, bet arī izdosim, tad eh, tas ir zem tā, kas 2008. Eh, gadā, ko parlaments un padomu noņlēma. Un tā tas turpinās. Giovanni tikko teica, ka šis te CIA instruments ir apgriezts. Bet, ja nemaldos, visi kolēģi taču var atcerēsies, ka pirms trim, četrām nedēļām komisijas priekšsēdētājs Barozo kopā ar ANO prezidentu Banki Mūnu nolēma enerģiju visiem un uzreiz 50 miljonus eiro uh, nu, piesolīja no mūsu budžeta. No nu, kā tad tas tiek maksāts? DCI, tātad eh, pārvietojums tas būs eh, attīstības sadarbības instruments, tas ir DCI. Tad mums budžets tiešām ir rūpīgi jāizpēta, un varbūt komisija vēl var paskaidrot, kā tā uh, aprēķināja zināmas summas zināmās vietās, un tomēr, kas man vēl interesē, Giovanni, sākuma runātu minēji pasākumu, kas bija vakar par maksājumiem ar eh, komisiju, un tur tu teici, ka tu uzzināji, ka komisija ir politiski eh, līdzsvarojuši šos maksājumus. Varbūt tu man to varētu vēl paskaidrot. Es varu iedomāties, ko tu ar to domā, bet es vienkārši gribētu precīzāk zināt, ko tu ar to domāji, ko tas nozīmē, ka komisija šos maksājumus politiski ir izsvarojusi, ir līdzsvarojusi. Juta. Paldies, Juta. Frančiska Brantner, lūdzu. Paldies. Arī es gribētu sacīt, ka mēs varam atbalstīt plašās līnijās ziņojumu. Mēs iesniegsim, nebūs pārsteigums, um, dažus grozījumus par budžeta zaļināšanu Es domāju, ka šajā krīzē mums ir jābūt drošībai, ka mēs izkļūstam no krīzes labāk nekā, labāk nekā tajā nokļuvām ar mūsu ekonomikām konkurētspējīgākām, ir tīpaši tad, kad mēs runājam par resursiem un enerģiju. Šajā sakarā mēs iesniegsim grozījumus, domāju, tas nevienam nebūs pārsteigums. Bet nu, galvenais ir eh, pārvarēt krīzi. Un arī būtiski ir aizstāvēt eh, pieprasītos eh, finansējuma līmeņus, bet kā Juta tikko sacīja runājot par eh, mm, nozīmīgu spēku šajā sakarā un e, pro eiropieši, mēs nevaram piekrist budžeta samazināšanai viscaur, manuprāt, ir ļoti nozīmīgi to aizstāvēt visiem kopā. Un mūsu prāts ir uh, būtiski definēt negatīvās prioritātes. Mēs atbalstām šādu pieeju. No otras puses gribu piebilst, ka redzam, ka tad, kad mēs runājam par itre finansējumu, mūsu bažas ir kļūst mm, pamatotas. Un mēs redzam, mēs bažījāmies, ka no septītās um, pamatprogrammas varētu no citām daļām atņemt līdzekļu tikt. Par ceturto uh, sadaļu runājot. Nav visai skaidrs, kāpēc samazinājums šajā jomā ir neliels, jo šķita, ka bija samērā skaidrs, ka dažādi solījumi no komisijas un arī darbības dienas izskanēja. Uh, E, to it kā apliecināt, bet tagad mēs redzam, kur tad tie beidzas. It īpaši apzinoties, ka turpmākie septiņi, ka vēlākie turp, e, turpmākie gadi ņems e, sāksies 2013. gada budžetā, un tas ietekmēs turpmāko darbību. Vēl viens punkts, ko jūs pieminējāt, par mūža izglītību, mobilitāti, e, jaunie, ja, jauniešiem mobilitāte, jeb jūs indemūt. Tas ir ļoti nozīmīgs e, pasākums un vairākas programmas, kas tiešā veidā ietekmē cilvēku dzīvi, to darbība ir jāturpina. Es domāju, ka šeit mūsu nostāja varētu būt um, kopīga, kā jūs sacījāt, mēs iesniegsim uh, atsevišķus grozījumus un visā citādi mēs atbalstām eh, referenta nostāju. Paldies, Frančeska. Nākošais runātājs Strafakākis. Paldies, priekšsēdētāji. Sākotnēji gribu pateikties referentam Lavijam. Gribētu uzrunāt komiteju kā referents atzinumam par šo ziņojumu Rēgī komitejā un diskutējot par eh, Eiropas Savienības budžetu šajā krīzes kontekstā un ierobežojumiem, ko tā uzliek dalībvalstu budžetiem visā Eiropā. Eh, budžeti ir gatavoti uz fiskālās konsolidācijas bāzes. Tomēr jāņem vērā tas, ka nepieciešamas investīcijas no vienas puses un negatīvā krīzes efekta mazināšana no otras puses. Un šajā kontekstā kohēzijas politika ir apliecinājusi savu pievienoto vērtību kā investīciju līdzeklis, lai nodrošinātu izaugsmu un darbvietu veidošanu efektīvā veidā, risinot Eiropas Savienības investīciju vajadzības Eiropas Savienības reģionos. Tas ir eh, noz, nu, nozīmīgs pasākums Eiropas Savienībai kopumā. Kā es sacīju, ka lielāko daļu eh, programmu ieviešana izdevumu kategorijā 1 un 2 eh, var tikt nodrošinātas, nodrošinot pietiekam finansējumu 2012. gadā. Tomēr 13. gadā viens B izdevuma kategorijas finansējuma samazinājums eh, var kļūt vēl lielāks. Šajā sakarā gribu aicināt padomēt komisiju bez kavēšanās analizēt un izvērtēt līdz ar parlamentu, neapdraudēt ieviešanu 2013. gadam. Maksājuma apropriācija trūkums eh, varētu apdraudēt esošās programmas, kas darbojas. Tāpat arī aicinu padomu un komisiju rūpīgi izvērtēt reālās vajadzības maksājuma ziņā 2013. gadam izdevumu kategorijā 1B, kas eh, tiek izmantotas komisijas budžeta projektam. Un Noslēgumā gribu sacīt, ka budžeta projekts 2013. gadam, ko komisārs Levandovskis prezentēja mūsu komitejā, kur ir piedāvāts palielināt maksājumus izdevuma kategorijā 1B, varētu būt labs sākuma punkts sarunām attiecībās 2013. gada budžetu, bet baidos, ka nebūs pietiekams. Paldies, dārgais kolēģis Salvadors Garīga kurš šobrīd saucās pa Ņenska kungs. Tieši tā. Priekšsēdētāji runāšu kā tautas partijas pārstāvs. Vēlos pateikties Giovanni Lavija par um, šī e, pilnvarojuma projekta prezentāciju attiecībā uz um, budžetu, budžetu runājot. Mēs piekrītam referenta izklāstītajām līnijām Tomēr vēlos atspoguļot dažas no bažām, kuras izskanēja debatēs. Katrā ziņā šis ir budžets, kurš no Eiropas eh, komisijas puses. E, tam ir jārisina divas eh, nozīmīgas problēmas. Pirmkārt, budžetā austeritāte ir lielais taupīgums un jāatspoguļo finanšu spriedzi mūsu dalībvalstīs. valstīs ir jābūt eh, budžeta ietaupījumam kopienas līmenī, bet tajā pašā laikā vajadzības stiprināt eh, maksājumu saistības, uz kurām balstās eh, daudzas um, Eiropas Savienības programmas. Izmantošu informācijas elementu, ko parasti mēs saņemam no kolēģi Godmaņa, kurš ne, strādā pie šiem jautājumiem un Godmaņkungs izmantos šos skaitļus, bet tie ir ļoti skaidrojoši. 15 dalību valstis ir ar aizskavētiem maksājumiem Eiropas sociālajos fondos 2012. gadā, un tāpēc ir ļoti grūti pārvarēt krīzi, stiprinot kopienas instrumenti, tad, kad komisija nevēlas pārskatīt savus maksājumu kalendārus, ņemot vērā to samazinājumu maksājumiem, ar kuriem mēs saskarsimies. Es šeit runāju par 15 valstīm, tāpat arī reģionālā lai attīstībā ir samazināti maksājumi. Un e, Lavija kungam ir jāstrādā ar ļoti nelielu pieaugumu. Un ir iespējams, ka e, saistība apropriācijas varbūt būs mazliet lielāks nekā piedāvā komisijas, jo mums ir pašiem savas politiskās prioritātes, kas ir jāizteno. Tomēr nemelosim paši sev. Ne jau ar lielāku eh, saistību apropriāciju eh, pieaugumu mēs atrisināsim 13. gadas gada problēmas, jo no kurienes tad mēs ņemsim eh, nepieciešamās vai nepieciešamo, lai varētu tiešām dot savu devumu. Tāpēc, kolēģi, domāju, ka šis, šajā mandātā mūsu galvenā prioritāte ir maksājumi. Mēs tad, mums ir jābūt nevis ar ļoti augstām maksājuma saistībām, bet ar budžetu, kas ir piemērots eh, maksājuma saistībām kredītā, kas ņem vērā taupīguma prasības un jāapzinās, ka nostājas var būt atšķirīgas starp padomi un komisiju, un es domāju, ka mums kā parlamentam ir jānāk klajā ar pilnīgi neatkarīgu priekšlikumu un politisku par maksājumu līmeni 2013. gadā šajā sakarā, un es domāju, ka šeit visas politiskās grupas atbalstīs to eh, priekšlikumu, ar kuru nāca klajā šobrīd kolēģis Lavija. Paldies, Salvador, godmaņkungs lūdzu. Kurš vēl reizi tablu. Ir sagatavojis tabuliņu. He saved also my time. Uh, for that reason. Viņš ne, es neatkārtošu to, ko Salvadors jau teica, gribu pateikt šo to citu. Manuprāt, šodien mēs esam redzējuši šos pārcelšanas vai transferta uh, priekšlikumus, šo šī atveseļošanās plāna paredzēto summu un, un kas notiks ar šiem līdzekļiem. Uh, vai tā tiks izmantota vai piešķirta vai nē. Es, es tad, kad es biju premjerministrs, 172 miljoni manai mazajai valstī vienkārši uzkrita kā sniegs uz galvas, ko mēs nemaz nevarējām gaidīt, bijām priecīgi. Uh, Un vairāk nekā 5 miljārdi šobrīd kopā ar 1 miljārdu uh, pārtiks drošībai tik daudz mums pietrūkst. Un tas attiecās uz šiem septiņiem gadiem. Un tas ir tāds ārkārtas plāns, jo, manuprāt, padome un parlaments ir atbalstījuši komisijas priekšlikums. Tas nav tikai vienas komisijas uh, priekšlikums Tā tāda kopīga spēle. Nav tā, ka komisija viena pati ir pieņēmusi projektu. Jautājums ir ļoti būtisks. Projekts izstrādāts ātri, lai reaģētu uz krīzi, bet enerģētikas tīkli, kā zināms, ir milzīgs, prasa lielu infrastruktūru un prasa arī ļoti daudz laika. Un es saprotu tā. Varbūt mums vajadzētu kādam uh, Uh, lūgt izstrādāt ziņojumu par to, kas patiesībā notiek, un lai mēs redzam, kāda ir reālā situācija, jo reāli šo naudu apgūt nebūs iespējams, vai arī to ir paredzēts apgūt 50 gadu laikā, kamēr visu saplānos. Un tad mums būs priekšstats par to, ko darīt, vai arī mēs uh, esam pietiekami drosmīgi un atzīstam, ka nolūks jau ir ļoti labs, bet nav reāli to visu izpildīt, un tad mums būs rezerve, ko izlietot uh, vajadzību apmierināšanai, kas šobrīd nav iespējams. Tas nav jautājums par audita pārskatiem, bet gan par finanšu tādiem smalkumiem, kā jau komisija sacīja. 5 vai 6 miljārdi, kas netika izmantoti 11. gada beigās, joprojām ir komisijai tā kā uz pleciem, jo komisijai ir jāfinansē kaut kas un tad kaut kas cits, un manuprāt, ir vispirms jātiek skaidrībā, vai tas ir reāli vai nē, jo šobrīd maksājumi komisijai no vienas puses ir domāti kohēzijai, no otras puses tā var būt arī, tie var būt ir pētījumi un inovācijas, kas arī ir tāds visai izplūdis, eh, tāds komponents. Vai mēs zinām, ko zinātnieki domā, vai šie projekti ir īstenojami vai nē? Uh, un ja nav rezerves, 6,8%, par to mums ir jācīnās, bet vakar runājot ar saviem deputātiem, mēģinot pagarināt vai paildzināt šo situāciju, kāda bija 2012. Eh, gada budž politiskā ziņā ir skaidrs, ka ir jābūt konsolidācijai un jānodrošina vismaz neliela, neliels pieaugums, bet kaut kā mums ir jānoskaidro, vai šie 6,8% jā, ar vairāk mēs nevaram rēķināties. Tad ir jāzina, ka tie, kas pieteiksies uz šo naudu, nesaņems to šogad, un tā tiks pārcelt uz vēlāku laiku, es citu gadu, jo citādāk es nevaru iedomāties, vai valstis vienkārši, vienkārši varēs tikt pie svaigiem līdzekļiem no šīs septiņu daudzgadu finanšu schēmas. Parlamentā mēs varam balsot ar kvalificētu vairākumu, bet padomē, protams, nē. Un, manuprāt, problēmām, kas mums šobrīd ir svaigi, līdzekļi nebūs pieejami. Un, manuprāt, mums ir tiešām jāspēj noskaidrot un pajautāt, kas notiks ar iespējamām rezervēm. Un vēl par likviditāti. Es atceros, ka komisija kaut kad sacīja, ka šis deadlines vai termiņš divām programmām ir noteikts ļoti precīzi un to pārkāpt nedrīkst, ja netiek izmantot nauda, tā tiek zaudēta. Bet kāpēc, kāpēc šis termiņš netika ievērots un tāpēc atbild no Hībners kundze bija, ka valstis ir dažādas un katrā var būt savādāk apstākļi, bet uh, praksē, kā tad ir, ja netiek panākts, nauda netiek izlietot termiņā, tad to saņemt vēlāk nevar. Uh, Bet īstenībā sanāk, notiek tā, ka valsts iesniedz savus rēķinus vai čekus komisijai un saņem naudu, un tā ir tā kā tāda cūkas laime. Daļa naudas netiks izmaksāta, netiks piešķirta, piemēram, kohēzijā, lauku reģionu attīstību, jo valstis vienkārši nav izpildījušas noteikumus. Bet no otras puses vai otrs variants būtu noskaidrot, vai ir rezerve, ko var izmantot likumīgiem maksājumiem. Uh, pieņemot, ka varbūt var aizskavēties uz divu ar pus gadiem. Dažas valstis pat vairākus miljārdus ir tā kā iekavējušas izmantot. Tas tā viss ir. Nu, tā ir sarežģītāka spēle, jo Lavijas kunga uh, lēmumi sasaista ar uh, uh, tiek sasaistīti šādā veidā daudzgadu finanšu schēmas darba grupas uh, rezultātiem. Mums uh, ir jāzina, cik tālu mēs varēsim šo naudu pārcelt uz vēlāku laiku, kas netiks izmantot 14. gadā un vēlāk, samazinot maksājumus arvien vairāk. Kurš tad atbildēs? septiņu gadu posma beigās, kad beigsies šis uh, budžeta termiņš, šie septiņi gadi būs beigušies, kurš tad atbildēs par neizmantotajiem līdzekļiem? Manuprāt, Lavijas kungam ir pilnīgi taisnība, bet jautājums. Es nezinu, manuprāt, mums ne ar vienu nav īpaši jācīnās Mēs esam atbildīgi par īpašajiem ārkārtas pasākumiem krīzes apstākļos, un nevien mums neko nevar pārmest. Valdības ir centušās izglābt bankas un vēl visu kaut ko, un cilvēkiem pat nevar paskaidrot, kāpēc mēs to visu darījām, un neviens nezin, kā būtu, ja mēs nebūtu tā riskējuši un veikuši šos ārkārtas pasākumus. Uh, krīzes apstākļos vienkārši tā ir. Un, manuprāt, mums šobrīd ir jādomā par ļoti objektīvām lietām. Jābūt likviditātei, jābūt rezervēm, jābūt budžeta disciplīnai Un ir ļoti nozīmīga šī proporcija starp 2013. gada budžetu un daudzgadu finanšu schēmas plāniem. Paldies! Euh, Paldies, dārgais kolēģi, par šo spožu analīzi un par jūsu sagatavotajām tabulām. Referenta kungs, kādi secinājums no šīs ļoti dāsnās viedokļu apmaiņas? Es atbalstīšos uz Alvaro kungu sacīto. Kad es pirmīt runāju, man likās, ka ir pārāk karsts, es sāku svīst, es sacīju, varbūt tā ir referenti nostāja, ir šaubas, nezinu, kā rieģies kolēģi, bet Arī citīs teica, ka šajā zālē ir kārsti. Tā tad ne man, ne es vienīgais um, biju stresā, bet atgriezīsimies tagad pie kolēģu paustajiem novērojumiem. Uzklausot politiskās grupas, es secinu, ka ir vienprātība par pašu kodolu um, trilogu mandātam par pašiem pamatiem. Protams, ka būs um, atšķirības um, atkarībā no piedarības politiskajai grupai. Es tagad uh, uzrunāšu zaļo kolēģi. Es iedomājos, ko uh, viņi mums piedāvās ITER sakarā. Par to nekādu uh, Eh, šaubu. Es domāju, ka priekšlikumi būs tieši tādi paši kā iepriekšējos gadus. Tomēr gribētu atgriezties pie dažiem novērojumiem par konkrētu tām izdevumu kategorijām, ceturto kategoriju un vēl dažām citām. Komisijas priekšlikumā ir samazinājumi, bet kas ir cieši saistīti ar tādu kapacīti, kas eh, nav saistībā ar iepriekšējo gadu, tā tad nepietiekam izpildījumu. Attiecīgi es piedāvāju, lai komisija sagatavo eh, prognozes, saskaņā ar kuru atsevišķām kategorijām nav kapacitāšu izmantot resursus. Kolēģi jūta, kāpēc es sacīju, ka jāskata maksājumi politiski? Tāpēc, ka. Uh, komisija nāca klajā ar prognozēm maksājumiem, ņemot vērā jau um, atsacīšanos zināmu no uh, kohēzijas politikas, jau paredzēja, ka resursu, daļu resursu dalību valstis neizmantos. Bez tam komisāru kolēģijā izskanēja priekšlikums, kas bija augstāks nekā um, maksājuma apropriācijas, un pēc tam tas tika pazemināts. Attiecīgi es uzskatu, ka ir bijusi politiskā, notikusi politiska izsvēršana, tāpēc mēs mēģinam eh, tagad koriģēt lietas. Atgriežoties pie maksājumiem, jo tas jau tika pieminēts visur, tas būs mm, centrālais elements mūsu debatēs, kā sacīja kolēģis Garīga. Un šeit mums ir jābūt īpaši piesardzīgiem. Kolēģis Godmanis mums ir izdalījis šodien tabulas. Šajās tabulās ir atspoguļots viens temats. Ko, temats kur mums būs nemazums problēma visa gada garumā. E, Uzraudzība izdevumu līmeņa ziņā. Tas pats attiecas arī uz to, kas paliks gada beigās, atkarībā no, tā, no tiem pūliņiem, uh, un nostājas, kādas 30. septembrī būs dalībvalstīm. Protams, tas tiks koriģēts atkarībā no komisijas nostājas, bet tas dos konkrētas eh, norādes, un tad atkarībā no tā mēs redzēsim, vai mēs esam tajā pašā situācijā, kā, eh, kā pagājuši gadu, vai mēs esam labākā vai sliktākā, jo maksājuma līmenis būs cieši saistīts ar to, ko mēs darīsim 2012. gadā. Jā. È evidente che E, mēs nevarēsim e, nodrošināt to pašu līmeni, tad radīsies patiesa tsunami, patiesa lavīna. Un es saprotu, ka mēs esam, mēs varbūt neesam pašā ostas zonā, bet bažījos, ka tsunami skars arī mūsu. Bet tagad, lai noslēgtu, jūs runājāt par saprātīgu budžeta pārvaldīšanu. Saģēca. Un to mums jāmēģina izmantot, bet ļoti piesardzīgi. Es saprotu, ikvienam ir mīļš paša darbs, un ik viens lapojās ar savu paveikto, bet mūsu kompetenču ietvaros mums varbūt būtu jāskatās, kurā jomā mēs varam mazliet apkopot šos izdevumus. Varbūt ir kādas programmas, kur nav pietiekami daudz eh, resursu absorbēšanas, kur nav labas izpildes. Mums ir jāuzdod šis jautājums arī attiecībā uz darbvietu veidošanu, atsevišķu programmu izaugsmi, atsevišķas programmas ir efektīvāks nekā citas. Lūk, mums eh, ir jāveic šis pasākums eh, komisijā. Paldies, referenti, paldies, dārgie kolēģi, un Atgādinu, ka par šo ziņojumu grozījumu termiņš ir 31. mājas pulksten 12. balsojums budžeta komitejā 20. jūnijā, balsojums plenārsēdē saskaņā ar mūsu kalendāru jūlijā. Paldies, referent kungs, un mēs tagad pārējam pie piektā punkta, sarunu stāvoklis pār daudzgadu finanšu schēmu. Referentu nav. Nē, tomēr ir gan Ivailo ir klāts. Un es deputātu informācijai un tiem, kas mūs skatās un klausās, gribētu uz A3 pieminēt pēdējo sarunu, kura notika vakar ar Dānijas prezidentu un no vienas puses parlamentu priekšsādātāju un e, budžeta komiteju no otras, un šodien kontaktu grupas ietvaros pie e, priekšsādātāja Šulca. Mums bija iespēja vairāk kārtas, un pēdējo reizi tas notika vakar, darīt zinām Dānijas prezidentūrai, tajā, kas attiecas uz um, mums. Uh, Dānijas premjerministrei un um, citām amatpersonām darījām, zinām, savas bažas par šo tā saucamo negotiating box, jeb sarunu, eh, sarunu kopumu, par jautājumiem, kas tiks skatīti vispārīgo lietu padomē, kas tiks iesniegti skatīšanai jūnija Eiropa padomē un par darbu kārtību. Politiskos mērķus, ko noteiks jūnija Eiropa padomu šī dosie sakarā? Mūsu bažas, jūs atcerēsieties, ir tādas, ka padome neieņem, ja nostāju par skaitļiem, ne par, par izdevumu kategorijām, ne pat iespējamām variācijām un padomi, ne, lai nepieņem pārāk detalizētas eh, nostājas attiecībā uz tiem jautājumiem, kas eh, attiecas uz eh, koplēmumiem, kas tā tad ietilpst parlamenta kompetencija un parlamenta sarunu vešanas kapacitātēm tad, kad šis dosie sāks tiks skatīts Eiropadomē, un mūsu vēl ierastais saruna partners ir vispārīgo lietu padome. Es domāju, ka šis vēstījums tika labi saprasts, bet, um, lai būtu skaidrība, ka Dānijas prezidentūra to ņem vērā un Eiropadome to ņem vērā, mēs orientējamies uz rezolūcijas pieņemšanu eh, plenārsēdē pirms Eiropadomes, lai ar īsu tekstu mm, pusducis eh, punktu, tā maksimāli divas lapuses, atgādināt, kādas ir pamat prioritātes, galvenās bažas, sarkanās līnijas Eiropas parlamentam šajās sarunās. Tie punkti, kas vēl nav izlemti, tie ir kāds datums, kurā šī rezolūcija tiks likt uz balsojumu plenārsēdē. Vai tas būs, kā to līdz šim paredzēja mūsu nākamajā maija sesijā Strasbūrā, vai tas varētu notikt jūnijā? šīs rezolūcijas pieņemšana maijā būtiska būtu tāpēc, ka tas dotu iespēju to publiskot pirms vispārīgo lietu padome ir pa, pa, pabeigusi šo negošētiņu boks sarakstu. Un tas dotu e, iespēju ņemt vērā, veidojot šo sarunu paketi un sarunu protokolos iekļaut e, jautājumus, kas būtu jāskata Eiropa padome. Vēl viena versija būtu publicēt šo rezolūciju jūnijā starp um, vispārīgo lietu padomu sanāksmi un Eiro padomi. Galīgo lēmumu par datumu pieņems grupu priekšsēdētāja konference. Un mēs vienojāmies, tikai periodā, kad atkal ekonomikas un finanšu aktivitāte ir ārkārtīgi piesātināta un mainās no dienas uz dienu bažas par Grieķiju, par Spāniju, par citām valstīm, politiskās pārmaiņas, kas ir notikušas Francijā un tā tālāk ārkārtas Eiropa padomi ir paredzēta 23. māja vakarā, tātad pēc divām nedēļām mūsu Strasbūras sesijas trešdienā. Un tādajādi debates, ko priekšstādātājs Šulcs bija paredzējis sakarā ar rezolūcijas projektu pieņemšanu, pieaicinot komisijas priekšstādātāju un Dānijas prezidentāru, var tikt apdraudēta, jo mūsu sarunu partneri visdrīzāk eh, tiks aizskavēti Briselē, lai piedalītos šajā ārkārtas Eiropadomē. Tātad par konkrētiem datumiem nostāja nav vēl izlemta. Mēs budžeta komitejas delegāciju līmenī sagatavosim rezolūcijas projektu, kurš tiks iesniegts priekšsēdētāju konferencei un kontaktu grupai un at, tad attiecīgajā brīdī, maijā vai jūnijā, tiks skatīts plenārsēdē. Paralēli mūsu e, komitejas turpinās strādāt pie šīm politikām, kas tiks finansētas. Lūk, kopumā tas no manis visi vailo, vai tu gribi ko piebilst? Uh, Paldies! Jūs ļoti detalizēti izskaidrojāt visu, kas notiek sarunās. Vienkārši gribēju piebilst vēl vienu lietu. Un proti, kolēģiem vajadzētu zināt, ka pēdējā sanāksme, kas notika vakar starp priekšsādātāju Šulcu un uh, ministru Vamenu, tur Dānijas prezidentūra nedaudz pavēra uh, durvis uh, iespējai, ka jūnija padomes lēmumā varētu būt zināmi skaitļi. Tas ir eh, tas, pret ko parlaments ļoti iebilst. Tas, proti, pirms sāk runāt par saturu, mēs negribētu redzēt jau skaitļus. Protams, veids, kā Dānijas prezidentūra to prezentēja, viņi teica, ka viss iespējamāk, nu, ka iespējams, ka tas tā būs. Viņiem vēl nav vienošanās, bet mums ir skaidri jāpasaka, jā, jāsaprot, ka tā ir iespēja, kas netiek pilnībā izslēgta no Dānijas prezidentos puses. Tātad tas ir tas, ko es gribēju piebilst kolēģiem pastāstīt. Paldies! Paldies, Ivailo! Labi, tad mēs varam noslēgt šo punktu un pāriet eh, pie sastā punkta. Frančeska, vai es jūs varu nedaudz novērst no sarunas ar jūsu uh, sekotāju. Jūs varētu prezentēt mums uh, budžeta grozījumu numur 3. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Šis budžeta grozījums attiecas uz pārpalikumu, proti šajā gadā pārpalikums ir mazāks nekā iepriekšējā gadā. Pagājušajā gadā bija tā, ka 4,5 miljārdi tas bija, un tagad e, tie ir 1,49 miljārdi. Šis pārpalikums e, ir e, diezgan līdzsvarots, tur ir lielāki ieņēmumi, 160 miljoni, tie ir saistīti ar procentu maksājumiem, un bija vienlaicīgi arī vairāk kā 700 miljoni samazinājās par 700 miljoniem izdevumi. Uh, Tad mums ir 97 miljoni uh, kursu svārstības. Tātad valodas maiņas kursu atšķirības. Teorētiski tie e, ir ietaupījumi, tātad vairāk ieņēmumu, mazāk izdevumu, un tas arī uh, e, iedaras uh, e, tekošā gada budžetā, proti 2012. gada budžetā. Uh, un tas nozīmē, ka tas uh, nāk par labu dalību valstīm, kuras maksā mazāku ieguldījumu. Mēs vienmēr runājām par to, vai ir saprātīgi šo mehānismu saglabāt, jo mums taču katru dienu nāks runāt par to, ka nepietiek, ar, nepietiek maksājumu. Un, jā, tas, protams, ir dokuments, kas ir tehnisks drīzāk, nevis politisks Un tātad eh, tas ir arī budžets, par kur vēl notiek diskusijas. Bet šī būtu arī iespēja runāt par to, vai šo pārpalikumu nevarētu izmantot savādāk, proti, eh, kā pozitīvu ieguldījumu Eiropas budžetam un nevis eh, kā tādu, ko atmaksā dalību valstīm. Padome arī kaut kad paudīs savu nostāju, un pēc tam es iesniegšu ziņojumu projektu, un tad komitejā un arī plenārsēdē varēsim par to diskutēt. Tā nu tas ir, kad ir uh, budžeta grozījumi. Paldies! Neviens uh, nekomentēs. Tagad varam pāriet pie septītā punkta - novatoriski finansēšanas instruments saistībā ar nākamo daudzgadu finanšu schēmu. Ēder, lūdzu! Gracias, presidente. Bueno, eh... Paldies, priekšsēdētāji. Mans eh, nodoms šodien vairāk nekā prezentēt eh, ziņojumu, kas vēl aizvien tiek rakstīts un kur tiek pie, pie, eh, piedāvāt uzlabojumi. Es gribēju redzēt, kā vairāk būtu viedoklis budžetu Eh, komiteja ir tiesa, ka pēc eh, ceturtdienas pēcpusdienā, pēc eh, mini plenāras sesijas jautājums ir mazliet sarežģītāks, tomēr es gribētu mazliet nāk klajā ar kādiem datiem, kas tomēr varētu būt interesanti komitejai. Pirmkārt, kalendārs. Mans nodoms ir iestiekt ziņojumu projektu māja beigās, lai būtu pietiekama laika to pārtūkot visās valodās, lai 21. jūnijā beidzās termiņš grozījumiem un balsojums komitejā jūlija sākumā. Jau ir atzinumi no ITRE, REGI un budžeta kontrols komitejas, kas vispārīgi ietvēro e, vienu tu līniju, protams, katrai komitejai ir sa e, savi uzmanības e, centri un detaļas, bet Es nedomāju, ka nav ne šī ziņojuma, ne mūsu komitejas loma skatīt detalizēti visus finanšu instrumentus, bet noteikti kādi ir kritēriji un vispārīgā bāze, lai definētu šos finanšu instrumentus. Eh, varētu ziņojumā būt kopumā četri četras sadaļas. Pirmais varētu būt kā definīcija, kas ir finanšu instrumenti, ņemot vērā eh, dažādās sanāksmes, kas ir notikušas. Es domāju, ka vajadzētu nākt klajā sākotnēji ar definējumu, ko tad mēs saprotam ar šiem finanšu instrumentiem veikt izvērtējumu tam, kas ir noticis līdz šim, kā ir darbojušies šie finanšu instrumenti, un pirms Tirkijas nedēļas mums bija iespēja organizēt eh, semināru ar ekspertiem šajā sakarā. Un tad mēs varam lemt, kādi ir spēcīgi un vājie punkti šajos finanšu instrumentos, kas būtu jālabo nākt klajā ar zināmu rezumējumu, kopsavilkumu šajā sakarā, protams, izvērtēt komisijas priekšlikumus attiecībā uz finanšu instrumentiem, finanšu perspektīvai 2014.20. gadam un arī no budžeta komitejas viedokļa. It īpaši ņemot vērā to, ka mēs eh, spēram pirmos soļus eh, pēc sūre ziņu, eh, ziņojuma un lūdz, kad lūdzām komisiju prezentēt iniciatīvu attiecībā uz finanšu instrumentiem, kas būtu mazliet plašāka nekā tā, kas ir līdz šim bijusi mūsu rīcībā. Un tas varētu būt izšķirīgais punkts debatēs un strīdīgākais punkts, cik tālu mēs varam iet ar šiem finanšu instrumentiem, cik tiem ir jābūt plašiem un cik lielu daļu vajadzētu garantēt vai nodot eh, Eiropas Savienības budžeta rīcībā šiem finanšu instrumentiem. Un sanāksmēs, kas ir notikušas līdz šim, vairāki temati ir atkārtojušies, un mēs arī tos redzēsim tuvākajās debatēs. Samērā daudz ir uzsvērts tas, lai šie finanšu instrumenti varētu darboties ir skaidri jānorāda, kur ir tirgus trūkumi, un šeit ir, ir jāpanāk labs rezultāts to izmantošanai. Lielā mērā uzsvērts ir tas, ka finanšu instrumentiem ir jābūt koherentiem, savietojamiem savā starpā, un it īpaši jābūt elastīgiem, tāpēc, ka šajo, šajā brīdī vai tad, kad mēs tos um, laižam darbā, E, problēmas var būt citas, un tāpēc ir jāprot e, adaptēties konkrētajām nepieciešamībām. Kritika, kas izskanēja finanšu instrumentu sakarā, ka tie varētu būt pārāk izkliedēti, un tie ir jāsagrupē plašākās intervences jomās, lai būtu pietiekama kritiskā masa. Un vēl viens temats, kas mums būtu jāskata detalizētāk, kādi kritērijus un kādus mērķus mēs gribam noteikt ex antes, politiskos kritērijus tiem projektiem, kas varētu tikt finansēti pateicoties šiem instrumentiem, un arī kāda tipa informācijas un kontrolas sistēmu mēs no parlamenta puses un no mūsu komitejas noteikti, un izmantojot iespēju, ka e, es vēlētos uzdot jautājumu saistībā ar savām šaubām. Man ir septītais ziņojums no. Nu, Eh, revīzijas palātas attiecībā uz kritiku par to, kā ir darbojušies finanšu instrumenti, un ja kāds no komisijas varētu sniegt kādu skaidrojumu šajā sakarā, es domāju, tas varētu būt ļoti noderīgi. Šis atzinums eh, vienā no savām rindkopām norāda, ka identificēja sekojušos trūkumus, trūkums standartiem par eh, svīras efektu, budžetu un eh, finansējumu rotāciju, tāpat iespēju apdraudēt pārliecīgu rotāciju un par iespēju eh, netaisnīgai mm, preferenciālai eh, attieksmē pret privāto sektoru. Un tāpat arī ir runa par ierobežotu atbalstu finanšu instrumentiem, kas ir relatīvi konvencionāli, tikai kas, lai tiktu izslēgti mazāk eh, caurskatām finanšu instrumenti, kā atvasināti instrumenti. Un šajā sakrā varbūt varētu um, kāds paskaidrot, kāpēc šis temats ir skatīts uh, eh, revīzija palātā, jo šobrīd mēs vēl neesam nekur runājuši par atvasinātiem vērtspapīriem un kāpēc. Uh, Eh, kādas tad īsti ir problēmas, eh, ko saskata revīzija palāta un ko šajā sakarā varētu sacīt komisija. Es eh, gribētu šo jautājumu apspriest detalizētāk. Manuprāt, ka tas varētu būt samērā interesants un svarīgs budžeta komitejai un arī Eiropas Savienībai ņemot vērā to, ka ar šo finanšu instrumentu palīdzību mēs varētu finansēt visas infrastruktūras un nepieciešamības, kas ir iekļautas izaugsmes eh, stratēģijā 2020, bet acīm redzot ar Eiropas budžetu, ne ar nacionālajiem budžetiem eh, nevarēs īstenot. Lūk, no manas puses tas ir viss. Paldies! Merci, Eider. Paldies, eh, Eider. Jā, patiešām. Jāsāk ar to, ka mēs noskaidrojam, kas tad ir šie finanšu instrumenti vārds eh, finansjē. Es nezinu, kā to tulkosiet citās valodās, bet daudzās valodās tas ir neskaidrs. Tāds, eh, tātad tiek runāts par finanšu perspektīvām, bet tās ir budžeta perspektīvas. Kad tiek teikts finanšu tirgi, tad ir runa par bankām un par uh, finanšu operatoriem, un tas nav saistīts ar budžetu. Un te, tad, kad mēs runājam par uh, inovatīviem finanšu instrumentiem, jeb novatoriskiem, vai tie ir budžeta instrumenti, vai tie ir kreditēšanas aizdevuma instrumenti, vai tas ir kombinācijas starp abiem diviem. Nu, te ir tāda, tiešām tāda neprecizitāte, neskaidrība. Un es eh, domāju, ka šis eh, ziņojums noteikti būs iespēja precizēt un definēt šo te uh, novatorisko finanšu instrumentu uh, Mēs esam pasūtījuši pētījumu, kuras prezentāciju, kur prezentāciju mēs saņemsim jūnijā, un kā jau Veita teica, tad eh, kalendārs ir sekojošs. 31. Eh, maijā tiks prezentēts ziņojuma projekts, 12. jūnijā ir eh, grozījuma iesniegšanas termiņš, konta ITRA un Regija komitejas pieņems savus atzinumus jūnijā, un mūsu galīgais ziņojums tiks pieņemts jūlijā. Jūs gribētu kaut ko labot? Jā, bet uh, grozījuma iesniegšanas eh, termiņš nav 12. bet 21. jūnijas. Voilà. Tātad tas ir 12. tikai otrādi. Nu jā. Ēderei patīk simboli, un viņa izvēlējās uh, es, tātad vasaras salgriežus. Ja nav citu komentāru, tad varam pāriet pie astotā punkta, kas ir mūsu kolēģi Gaiera ziņojums par Eiropas sociālo fondu. Il est là, oui, oui. Il, il, il est là, mais... Euh, pardon, pardon, excuse-moi, Aider. Es atvainojos, Aider. Excusez-moi, je voudrais pas monopoliser le débat, mais j'avais... Negribu monopolizēt debates, bet es uh, uzdevu jautājumus komisijai. Vai komisija varētu tūlīt atbildēt uz šiem jautājumiem, jā? Ja? Lūdzu. Merci, monsieur le président. Um, euh, brīv... Paldies, priekšsēdētāji. Gribu atbildēt īsi, ka eh, revizija palāta ziņams attiecas uz dalīto pārvaldību, tātad uz mm, galvenokārt kohēzijas politikus, savukārt komisijas priekšlikums par finanšu instrumentiem un par um, pavadošo platformu attiecas uz tiešo un netiešo pārvaldību no komisijas puses. Tātad. tad dalītās pārvaldības ietvaros. Un šajā sakarā es eh, labprāt nosūtītu Gorda Fabels kundzei darba dokumentu no komisijas dienestiem, kas konkrēti atbild uz eh, revīziju palātas pieminētajiem aspektiem, un šajā sakarā varētu notikt eh, budžeta komitē neformāla viedokļa apmaiņa, ja jūs to uzskatāt par piemērotu. Paldies, Eidera. Saņem atbildi no šefa, un tagad varam dot vārdu kolēģim Gajeram. Lūdzu, jums vārds par Eiropas sociālo fondu. Ja, danke, Herr Präsident. Die ÖCS haben mich hier. Paldies. Es te sēžu pašā labajā stūrī, kreisajā skatoties no priekšredatē. Vēlreiz par daži vārdi par iepriekšējo darba kārtības punktu. Būtu ļoti labi, ja komisijas kolēģis darba dokumentā iekļautu uzreiz punktus, ko parlaments piedāvāja Fjellnera ziņojumā un pieņēma politiskā līmenī par finanšu instrumentiem. Un tagad par Eiropas sociālo fondu. Vienā no pagājušajām sanāksmēm mēs īsi pievērsāmies dažām idejām, ko es jums piedāvāju, un mēs runājām ne īpaši, īpaši nestrīdējāmies Eh, grozījumu priekšlikumi, ko es jums piedāvāju, jādomā gūs piekrišanu. Četri grozījumi 16, 18, 19 un 20 tika atsu, atsaukti. Tur ir runa par um, sociālā fonda programmas izvērtēšanu, bet es gribēju uh, vienu tomēr piedāvāt apspriešanai. Kopā ar sociālo fondu gribam veicināt mobilitāti, izaugsmi, investēt uh, Eh, izglītībā, veicināt mūža izglītību, veicināt iekļautību, cīnīties pret nabadzību un stiprināt eh, administratīvās iestādes, samazināt birokrātiju. Uh, un ir nepieciešams koncentrēt līdzekļus, lai varētu attīstīt tās administratīvās kapacitātes tajās dalībvalstīs, kur ir vāji attīstīti reģioni, kur saņem palīdzību no kohēzijas fonda. 20% līdzekļu ir sociālajai iekļautībai, vismaz 20% cīņai pret nabadzību un līdzīgām programmām. Uh, Tās ir intervences prioritātes, uz kurām paredzēts koncentrēties. Trīs šajos komisijas veicināšanas sektoros uh, vāji attīstītiem reģioniem paredzēts atvēlēt 25% struktūra fonda, tad tas nāks no sociālā fonda, 40,7 miljārdi eiro visam finansēšanas periodam. Un vislabāk attīstītajiem reģioniem sociālais fonds piedāvās saskaņā ar komisijas priekšlikumu 52% atbalsta. Tie būs vairāk nekā 27 miljārdi eiro. es pēc pirmajām debatēm eh, pievērsos vairāk tādiem horizontāliem grozījumu priekšlikumiem, kas jādomā neradīs domstarpības, jo tie ir, tie ir runa par tekstiem, par kuriem koordinātori ir vienojušies. Un tāpēc runāšu tikai par nedaudzām prioritātēm, proti par sociālā fonda stiprināšanu kā instrumentu no dubultošanās eh, vai dublēšanās novēršanu, vienkāršākām finansējuma iespējām, kopīgo, tādu kopējo vienreizējo maksājumu, biežāks izmantojums. Uh, un tas ir domāts, lai novērstu to, ka gala saņēmēji sūdzas par pārāk lielu birokrātiju, kas saistīta ar Eiropas saimnības līdzekļu saņemšanu. Un šie kopīgie vienreizēji vai kopīgie maksājumi jācer palīdzēs uzlabot situāciju un veicinās aktīvāku iesaistīšanos saskaņā ar definīciju, ko atbalsta nodarbinātības komitejas kolēģi. Tā, tā, tā ir tāda koncentrētāka definīcija nekā tā, ko piedāvāja komisija. Tagad labprāt uzklausīšu komentārus. Paldies. Neviens. Nē, es atvainojos, Kozlovska kungs lūdzu vārdu. Lūdzu. Na wstępie chciałem pogratulować koledze Gajery. Es gribētu apsveikt kolēģi Gajeru par to, ka viņš ir sagatavojis atzinumu ar ļoti būtiskām piezīmēm un labiem priekšlikumiem. Pilnībā piekrīkst referentam ir tiesa, ka mums ir labāk jākoordinē dažādi kopienas instrumenti un, manuprāt, īpaši svarīgi ir skaidri nošķirt tādus instrumentus kā sociālajie fondi, inovatīvās programmas, Erasmus visiem un vai citas, lai nerastos pārklājuma, lai e, vienu un to pašu lietu nedarītu vairākas reizes. Ir līdz maksimāli jāizmanto iespējamās sinerģijas. Es domāju, ka Eiropas sociālam fondam ir vairāk jākoncentrējas uz rezultātu un nevis tik daudz uz procedūru. Tāpēc es uzskatu komisijas priekšlikumus par ļoti vērtīgiem. Tā piedāvā vienkāršot Eiropas sociālā fonda mm, mm, piemērošanu, fiksētos maksājumus vai cena par vienību ir ļoti labi priekšlikumi. Es domāju, ka vajadzētu atbalstīt šos pūliņus un reizi par visām tikt galā ar sarežģītajām procedūrām, kas ir saistīts ar šo fondu eh, apgūšanu. Es domāju, ka ja mēs atsacīsimies no vairāk slāņu revīzijām, arī tas ir ļoti labi un varētu ieviest parametrus, lai izvērtētu īstenošanas un apgūšanas eh, parametrus šīm programmām. Tāpat arī komisijai būtu jādomā par eh, globālām subsīdijām un jāskata, kāda kādi, eh, kāds ir nākotnes saņēmēju viedoklis šajā sakarā. Šis instruments varētu būt ļoti nu, nopietnas un varētu dot pilnībā izmantot to potenciālu, ko piedāvā gan jaunieši, gan personas ar īpašām vajadzībām, eh, kam ir grūtības šobrīd atrast darbu. Es domāju, ka šīs būtu prioritāras investīcijas šajos sarežģītajos laikos. Protams, Eiropas sociālais fonds pats par sevi nevar atrisināt uh, E, nabadzības vai bezdarba problēmas, bet ja mēs varam šajā sakarā kaut ko darīt, tas varētu nozīmēt labāku nacionālo fondu izmantošanu. No otras puses, tas arī varētu palīdzēt mainīt mentalitāti, tas palīdzētu mums veidot partnerattiecības un uzlabot sociālo kohēziju. Paldies, kolēģi! Ja nav citu piezīmju, tad atgādinu, kāds būs kalendārs grozījuma termiņš 16. maijas pulksten 10. Balsojums budžeta komitejā 20. jūnijas. Eh, nodarbinātības komiteja sniegs ziņojumu 10. Eh, jūnijā un plenārsēdes datums vēl nav noteikts. Un tagad vēl ir atlicis pēdējais devītais punkts referents nav klāt, un es izteikšos viņa vietā. Tas ir mobilizācijas projekts solidaritātes fonda izmantošanai Ligūrijai un Toskānai diviem Itālijas reģioniem, kurus oktobrī skāra plūdi. Komisija ir iesniegusi priekšlikumu fondu mobilizēšanas sakarā un priekšlikumu par pārcēlumu, lai varētu finansēt šādu mobilizēšanu. Atvainojos, saka priekšsēdētājs, budžeta grozīšanu. Tas ir budžeta grozījums numur 2 2012. gadam, kurš um, tika pieņemts 16. martā komisijā. Zaudējumi no plūdiem tiek vērtēti uz 700 eh, miljonu eiro, tieskār arī transporta tīklus, eh, valsts eh, infrastruktūras, dzīvojamās sēkas uzņēmumus un lauksaimniecības uzņēmumus. Padome uzskata šo fondu mobilizācijai, ka protokols numur viens pielikumā līgumam par Eiropas Savienības darbību ir jāpiemēro un nos saka, astoņu nedēļu termiņu papildus, lai sagaidītu, ko teiks nacionālajie parlamenti. Tas nozīmē, ka visdrīzāk 30. maijā par to varētu lemt komisija. Un lūk, šajā situācijā mēs varēsim pēc tam izteikties. Kalendārs ir grozījumiem 24. maijs, Regijas sniegs atzinumu 30. maijā, un 31. maijā mūsu nākamajā sanāksmē mēs liksim šo punktu uz balsojumu, lai pieņemtu plenārsēdē 12. un 13. jūnijā. Par pēdējo punktu šodien darba kārtībā, kas ir ēku politika. Voilà. Euh, donc, euh, euh, vous vous souvenez que le lundi. Atcerēsieties, ka mm, pirmdien Monika Olmeier mums prezentēja mm, problēmu, ko rada Eiropa, Eiropas īstman ēka un saistībā ar Eiropas vēstures namu, un šo, šo tematu līdz ar to varam uzskatīt par, par izskatītu, citu jautājumu nav, sēdi beidzam. Kā